Good afternoon, colleagues. The sitting is resumed. Labdien, kolēģi! Atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokols ir pieejams. Vai ir kādas piezīmes par pieņemtajiem tekstiem un arī par protokoliem? Nē, liekas, ka nē. Līdz ar to protokoli ir apstiprināti. The president has received Priekšsēdētājs ir saņēmis no sociāldemokrāta grupas dažādas lēmumus, lai mainītu delegācijas sastāvus. Šie dokumenti būs iekļauti šodienas protokolu kopā un ir spēkā uh,